I will do my very best. Ladies and gentlemen, schönen guten Morgen. Un kungi, ļoti labs rītiņš visiem. Sveicu jūs mūsu sanāksmē. Mums ir darba kārtība, vai ir kādi iebildumi? Iebildumi nav, papildus informācijas, papildu paziņojumu man nav, un mēs pārējam pie trešā darba kārtības Eh, punkts eh, aģentūra konkurētspēja inovācija diskusija attiecībā uz KIP eh, progr programmu. Es sveicu direktoru Pātriku Lambertu, Lilian Žilē, Beatrisi Jordi, un citus dalībniekus. Esiet sveicināti mūsu vidū. Es ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdus. Es arī sveicu mūsu vidū kolēģus, kas ir sēžu zālē. Un e, šīs debates mums ir jāpabeidz līdz pulksten desmitiem, e, jo pēc tam notiks balsojumi. Bet Lamberta kungs vārds jums pirmkārt. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Uh, godājumie klātesošie, esam gandarīti par iespēju prezentēt tā aģentūru un programmu šorīt. Šī ir pirmā reize, kad mēs varam sagatavot šādu prezentāciju komitejā. Es prezentēšu aģentūru kopumā, un tad mani kolēģi teiks dažus vārdus par tām programmām, kuras mūsuprāt ir visbūtiskākās šīs komitejas izpratnē. Iesākumā es vēlētos pieminēt stratēģiju 2020. Mēs esam norādījuši flagmaņa iniciatīvas, kuras nu, jūs noteikti visi zināt, bet šo attēlu es jums rādu tāpēc, lai jūs apzinātos to, cik būtiska aģentūras darbība, cik būtiska tai ir šīs flagmaņa iniciatīvas. Runājot par aģentūru un aģentūras lomu salīdzinājumā ar komisiju. komisiju ir politikas veidotājs, tā ir struktūra, kas nosaka darba programmas, un tālāk aģentūra pārvalda turpmākos soļus šajā procesā. Būtiski norādīt e, programmēšanas, politikas veidošanas un ieviešanas e, Eh, nodalīšana komisijā un aģentūra, lai koncentrētos uz būtiskākajiem uzdevumiem. Un šajā attēlā jūs redzat, ka atgriezeniskā saikne par politikas veidošanu ir ļoti nozīmīgs solis procesā un to nodrošina aģentūra. Eh, mūsu pašreizējā portfēlī šī slaida sakarā. Jūs redzat tās eh, programmas, ko mēs pavadām, Marko Polo, ekoinovācija, eh, inteliģentās enerģijas Eiropā, un mani kolēģi pastāstīs sīkāk par programmām KIP ietvaros. Taču es gribētu Jā, es došu šajā sakarā tomēr iespēju vairāk izteikties eh, kolēģiem, taču runājot par ko pašreizējo situāciju, jūs redzat, un par budžetu, jūs redzat eh, programmas un budžetus, kas ir atvēlēti šīm programmām un vairākus projektus, kurus aģentūra šobrīd pārvalda. Kopumā Eģi eh, aģentūra pārvalda ap 540 projektiem programmā, bet mēs Atbalstam arī 600 partnerus uzņēmumā, e, uzņēmuma Eiropas tīklojumā. Un finanšu perspektīvas beigās mēs būsim ap 1,7 miljārdi eiro apguvuši kopīgā budžetā. Tālāk. Līdzīgs attēls. Attiecības starp aģentūru, izpildu aģentūru un pārvaldes programmām no komisijas puses. Un konkrēti šīs ģenerāla direkcijas, kuras mēs saucam par uh, vecāku uh, ģenerāla direkcijām, ir tīpaši tas ir MUV, NR, NV un eh, ENTR. Un mēs esam ļoti gandarīti kā aģentūra, ka šīs ģenerāla direkcijas ir uh, uzdevušas, eh, uzticējušas aģentūrai šo programmu pārvaldību. Kas ir programmu labums eh, guvēji? Ir plats, eh, plašs saraksts, tīri uzņēmumi, biznesa organizācijas Eh, valsts lēmējas, tādas valdības, nevalstiskās organizācijas, asociācijas un tā tālāk. Taču gribu īpaši izcelt to, cik svarīgi ir mazie vidēji uzņēmumi šajās programmās. Ja mēs eh, aplūkojam eco-innovation iniciatīvu, tad vairāk nekā 65% eh, no labuma saņēmējiem ir MVU, mm, ja mēs ņemam Intelligence Energy programmu, tad atkal ir liels skaits eh, MVU. Tāpat eh, kopīgi ar uzņēmumu tīklojumu tas ir paredzēts, lai varētu atbalstīt Eiropas MVU. Tā ir galvenā šī, šī pasākuma nozīme. Un daži vārdi par organizāciju. Organizācija klasiski tīpa par operatīvajām vienībām un divām horizontālām vienībām, bet es vēlos pastrā, parādīt šo tālu, lai izceltu E, aģentūras e, elastīgo darba stilu. Iesākumā mēs pārvaldījām tikai vienu inteliģentas Eiropas programmu, bet tad, kad komisija lūdza mums pārvaldīt vēl trīs programmas, tad mēs varējām pielāgot savu struktūru un pārveidot atbildīgā veidā, lai izveidotu jaunus moduļus un vienības, kas varētu tikt galā ar šiem papildus uzdevumiem. Vēl viens punkts, ko es gribētu pasvītrot, ir sinerģija kuru aģentūra ir eh, spējusi izmantot starp programmām. Un man ir tāds iespējas, ka šīs sinerģijas nebūtu izmantotas tik labi, ja programmas paliktu tīri komisijas pārvaldībā. Nu, vienu saukt vienu piemēru. Mēs izmantojam eh, Eiropas uzņēmumu tīklu, lai veicinātu citas programmas, kuras mēs pārvaldām tādajādi. Mēs varam eh, Eh, sasniegt Eiropas eh, mazos vidējos uzņēmumus šādā veidā. Mēs esam, eh, mēs nodarbinām šobrīd daudzus speciā, kvalificētus speciālustus. Šobrīd simt, vairāk nekā 150 galvenokārt līgumdarbinieki un 20% darbinieki uz noteiktu uh, Uh, laiku un uh, vēl darbinieki, kas ir pastāvīgā darbā 7%. Bet jūs redzat, ka mūsu vidu ir eksperti biznesa atbalstam, enerģija, apkārtē vidē, transportam, komunikācijai, finansēm. Nesen notika aģentūras darba novērtējums un atsevišķi kolēģumi no neatkarīga ekspertu puses, kuri uh, izskatīja aģentūras darbu, viņi konstatēja, ka kāds ir modelis uh, apakšlīgumiem, viņi uzskatīja, ka programmu ieviešana notiek efektīvi un arī secināja, ka enerģija sniedz ļoti labvēlīgu vidi programmu ieviešanai un palīdz uzturēt kontaktu ar labumu saņēmējiem, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Un tāpat arī reakcijas no galējiem labumu saņēmējiem ir pozitīvas. Mūsu Mūsu vidējais maksājuma termiņš 2009. gadā bija 19 dienas, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti īslaika termiņš komisijas struktūrās, un mēs meklējam iespējas aizvien, kā mēs varam vienkāršot un koncentrēt savus pasākums, lai mazinātu administratīvo nastu mūsu klientiem, it īpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Organigrammā jūs redzat, ka mums ir viens struktūrs, struktūra, kas ir veltīta tīri komunikācijai. Un mēs varam lepoties ar mūsu komunikācijas pūliņiem. Šajā attēlā jūs redzat kopsavilkumu, ko mēs darām komunikācijā pēdējo trīs gadu gaitā aptuveni 8 miljoni apmeklētāji ir bijuši mūsu tīmekļa vieta, aptuveni 6 7 eh, tūkstoši publikāciju pēc pieprasījuma, 14 video ir uzņemti, 700 mēdīju klipu sagatavoti un mēs tādā veidā piešķiram redzamību mūsu programmām un programmu rezultātiem. Un arī uh, Eiropas eh, enerģiju nedēļu mēs atbalstām, kas ir būtisks pasākums mūsu kalendārā. Aprīlī bija 722 pasākumi 44 valstīs, ieskaitot eh, pasākumus Briselē. Es domāju, ka kopsavilkumā mēs varam sacīt, ka aģentūras darbs ir eh, dubultieguvums. ieguvums Eiropas Savienība un tās institūcijas saņem no mums izmaksas efektīvas par programmu uh, īstenošanu augstus standartus, un mēs uh, esam elastīgi, lai uzņemtos papildus pasākums, un mūsu labumu saņēmēji saņem ātru un relatīvi vienkāršu pakalpojumu, un mēs uh, spējam reaģēt uz viņu vajadzībām. Es gribēju izcelt vēl vienu novērtējumu secinājumu, kur jau es pieminēju ātrāk, jo ņemot vērā panākums, kas ir gūti programmu pārvaldību un iniciatīvās, komisija varētu um, apsvērt papildu programmu uzticēšanu EAC um, pārvaldībai. Tas E, turklāt jānorāda, ka vēl vakar izskanēja priekšlikums saistībā ar nākotnes budžetu, un mēs domāsim, kā mēs šo budžetu varētu pārvaldīt un ieviest. Un pēdējais attēls, raugoties nākotnē, kā aģentūra, mēs domāsim par to, kā šī aģentūra var labāk strādāt Eiropas Savienības un pilsoņu interesē, un visu interesēto pušu interesē, lai atbalstītu politikas prioritātes stratēģija 2020, lai atbalstītu pašreizējās un nākotnes Eiropas Savienības programmas ar īpašu atsauci uz eh, manis pieminētajām jomām Eh, MVU, enerģijas, zaļās tehnoloģijas, eh, kas ir mūsu aģentūras dienišķā maize. Un nu, tagad es beigšu savu stāšanos un došu vārdu kolēģiem, kuri varēs sīkāk jums pastāstīt par ikvienu no programmām, un es sākšu ar Bilu Gēreču no eh, inteliģentās enerģijas programmas. So good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi! Mans kolēģis eh, un mēs atbaldām par apmēram 500 eh, projektiem, ieskaitot arī 80 vietējās un eh, reģionālās aģentūras. Uh, Mēs pārsvarā strādājam pie energoefektivitātes, transport, energoefektivitātes transportā un atjaunojumām enerģijām. Vēl mēs strādājam pie integrētiem projektiem atjaunojumās enerģētikas jautājumos. Mēs eh, kopā ar komisiju strādājam pirms pievienošanās aģentūrai, bet eh, tagad mēs darbojamies labāk nekā iepriekš, kad sadarbojamies ar komisiju. Šī ir netehnoloģiska programma, kas atbalsta vairākas iniciatīvas, kā Patriks pieminēja, eh, ilgtspējīgas ne enerģētikas eh, nedēļa, eh, enerģētikas pārvaldība. Ir vairākas iniciatīvas, kuras jau ir ļoti plaši izplatītas savienībā. Galvenais mērķis mūsu projektiem pārvērst politiku un likumdošanu rīcībā. Polikt politikas un direktīvas tiek parakstītas šeit Briselē, bet tas nenozīmē, ka pilsoņi un uzņēmēji zina, kā tās ieviest. Mūsu projekti tāpēc cenšas panākt labāku sapratni par to, kā ieviest ES politikas, kādas ir labākās prakses, kādi darbi, e, kas strādā, kas nestrādā. Mēs atbalstām ES organizāciju komandas, jums ir šī te sapratne, jums ir mandāts, e, lai rīkotos. Mēs sniedzam informāciju par tirgu un e, sniedzam atpakaļ atbildību politikas veidotājiem. Pašlaik mums ir 730 miljonu eiro e, piešķirts budžets e, kopš 2007. gada īgadējais budžets pieauga, bet projektu izdevumi nav pieauguši. Tas ir apmēram 60 miljonu eiro gadā. Uh, jo kopš 2009. gada nauda tiek pārcelta arī uz Eiropas investīciju bankas kas uh, iniciatīvai, kas sniedz pabal, atbalstu vietējām pašvaldībām, kas strādā pie um, enerģētikas uh, problēmām. Mums ir vairāk kā 3000 labumu guvē 31 valstī. Pārsvar, uh, gan arī pusi no šiem ir MVU tipisks projekts parasti izmaksā 1-2 miljonus eiro 2-3 um, gadu laikā un apvienot dažādas valstis. Mēs atbalstām 75% no projekta izdevumiem. Mēs, um, mūsu finansējums netiek izmantots tehnoloģija iepirkumam. MVU, eh, lai palīdzītu MVU, mēs izmantojam eh, tī, e, uzņēmēju tīklu. Mūsu projekti papildina izpētes programmas. Mēs gribam e, veicināt e, pierādītu risinājumu vai prakšu pielietojumu. P-Wind. If you read our renewables... Mums ir atjaunojamo enerģētiku direktīvā ir teikts, ka dalību valstīm ir jārīkojas, lai administratīvās projekta norādes tiktu administratīvā līmenī optimizētas. Kā to paveikt? Kas tieši ir jādara nacionālā līmenī, kas jādara vietējā vai reģionālā līmenī? Uh, GP Wind vada Skotijas valdība ar, un sadarbojas ar sešām citām dalībvalstīm. Šīs administrācijas mācās viena no otras un tās cenšas samazināt savu birokrātiju. Faktiski jau pēdējos trijos gados tas ir lielā mērā izdevies. Viens cits projekta piemērums ir eh, Energy Invest, lai izmanto reģionālos fondus. E, finansējuma mērķi parasti tik atzīst, ka tie netiek sasniegti. E, šo e, projektu vadu Nīderlandes, Nīderlande un sadarbojas ar citām deviņām dalību valstīm. Uh, Un tur eh, tiek rīkoti pasākumi, lai atrastu projektus, kur mm, finan nepieciešams finansējums. Un pēdējais piemērs ir Jorem, kur ir eh, ap, notiek apmācība e, projektu vadītājiem. Tā e, ir sākusies kā projekts, e, projekts Vācijā un e, Eh, tagad eh, ar šo projektu ir panākts eh, enerģētikas ietaupī, līdzekļu ietaupījums 24 miljonu eiro. Vairāk kā 2000 enerģētikas menedžeri ir apmācīti. Un nav daudz projektu, kas panāk šādus labus rezultātus. Un vēl div, div laba, divas labas ziņas. Programma ir pro, populāra. Uh, Mums ir 350 projektu priekšlikumu gadā. Mēs atbalstām 50, 60, tātad viens no sešiem tiek atbalstīts. Otra labā ziņa e, - interneta aptauja par e, no lietotājiem parādīja, ka mūsu aģentūra ir ļoti augsti novērtēta. Un mēs labprāt sniegt jums vairāk informācijas. Uh, Eh, lai palīdzētu ilgspējīgas eh, enerģētikas politikas ieviešanu. Ja jums nepieciešama informācija, lūdzu, eh, prasiet mums to. Ja mēs varam pastāstīt, kā nākamajā finanses perspektīvā var ietaupīt līdzekļus energo jomā. It comes automatically and you just press the right. I, I do it if you like. No, I can. Yeah, just the right. Thank you. Good morning. Good morning, everybody. Labrīt! Es īsumā pastāstīšu par ekoinovāciju un ko mēs darām aģentūrā. Vispirms ir definīcija. Mēs, mēs paskaidrojam, kas ir ekoinovācija. Tas ir vairāk nekā ekoindustrija. Tas var būt kurpnieks, teiksim, kurpju ražotājs vai jebkāds cits uzņēmējs, kurš grib kļūt zaļāks un uh, palaist jaunu produktu vai pakalpojumu tirgu. Tātad tas ir vairāk nekā ekoindustrija. Otra lieta - mums ir divi pīlāri - biznesa un vides pieeja. Tur nav nekādu pretrunu. Mēs cenšamies labas idejas ieviest tirgū kas nāk par labu biznesam un videi. Kā šis instruments darbojas? E, mums nav juridiski pienākums sasniegt kādu mērķi, bet mums ir apmēram 65% MVU. E, tas ir labs cipars, un, un Es domāju, ka komisijā vai izpildu aģentūrās ir tik daudz MVU, tas ir ļoti labi un 8 no 10 ir mazie un mikro uzņēmumi. E, tā ļoti sarežģīta grupa, kas piedāvā idejas Eiropai. Mēs uzskatām, ka veiksmes atslēga ir instrumenta vienkāršošana, bet e, mēs gribam arī uzlabot, skatīt, kādas ir prioritātes MVU, Mums nav tāda ekskluzīva prioritāša, bet mēs sniedzam labas idejas par um, tirgus potenciālu. Mums ir tieši finansējums. Uh, eh, MVU var vērsties pie mūsu sadarbības partneriem. Mēs esam elastīgi. E Eiropas pievienotā vērtība ir eh, viena no prasībām, un mm, bet tas, šis, šī, šī pieeja ir speciāli izveidot MVU. Mums ir uh, dzīves cikla domāšanas pieeja. Teiksim, ja mums ir noplūde vienā vietā un ir citā vietā kādā problēma, tad mēs domājam par šo dzīves ciklu, eh, kas ir ārkārtīgi būtiski vidē. Mm bet mēs neprasām nekādu standartizētu ciklu. E, e, MVU mums pasaka, kāpēc viņi ir izdomājuši šādu e, vides koncepciju. Cits, cita lieta, mēs strādājam pirms tirgus. Mēs runājam par lineāru inovācijas modeli. RTD idejas ir jāpabeidz. Uh, Apmēram 20% mūsu projektu nāk no komisijas e, ietvaru programmas attiecībā uz pētniecību vai no nacionālās pētniecības. Pārējās e, ir IPR, autortiesības, tātad nāk no citām vietām. Mums, mēs esam e, strādājuši pie šī te svīras tirgus um, replikācijā. Uh, šis te idejas, kas rodas, ir jāatkārto citās vietās, jāeksportē uz citām vietām, lai paplašinātu šos te iet, labo ietekmi uz vidi. Mēs prasām priekšlikumus, uh, mēs gaidām, ka mums pasniegs idejas, mēs um, darba uh, jomas. Um, Mēs tātad runājam par pa, e, reciklēšanu, ūdens attīrīšanu, celtniecības materiāliem. Es tur sīkumos nerunāšu, bet mums ir e, globālas, neekskluzīvas, neizslēdzošas prioritātes. Mēs runājam par keramiku, te, e, tekstilu izstrādājumiem. Es tikai gribu pieminēt, ka mums ir ļoti daudz ideju šajās jomās mums ir bijusi diezgan liela veiksme šajās aplikācijās ir arī atteikuma uh, uh, procents zināms, bet, protams, mums jāskatās konkurēt spējas potenciālu un uh, mums jāskatās, kā idejas izskatīsies tīkla tirgu. Neliels piemērs. Zaļā pudele, kas ir ražota no pārstrādāta papīra un plastmas, ko, kas viegli sadalās, Vairums projektu ir veidoti ar domu, lai uzlabotu vidi, jeb ja mazinātu ietekmi uz vidi. Un vispēcot pēdējais piemērs, jauns um, ādas apstrādes līdzeklis, kurš ir bez hroma. Mm, Mums bija uh, ir labs projekts Vācijā, kā piemērs šim, bet ir arī citās valstīs. Paldies! Good morning, everybody. Paldies. Nu, un visbeidzot, mana kārta. Uh, Es jums pastāstīšu par uzņēmumu Eiropas tīklu. Šis tīkls tika izveidots, lai palīdzētu MVU stiprināt viņu konkurētspēju, lai iekļūtu jaunos tirgos Eiropas Savienībā. Un kā jau jūs zinat, tad MVU vadītājiem nevienmēr ir laika meklēt finansējumu Eiropas Savienībā, un viņiem parasti ir arī problēmas izvērst biznesu. Uh, Nu, ja tu salīdzinām to, piemēram, ar lielāku uzņēmumu vadītājiem. Nu, un šis tīkls paredzēts kā tāda viena, vienas pieturas aģentūra visiem MVO Eiropas Savienībā. Tas, iz, tas tika izveidots 2008. gadā, un šobrīd tas ir plašākais tīkls ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē, kas saista, vieno uzņēmumus ar Eiropu un tam līdzīgi. Šobrīd ir apmēram 600 kontaktpunktu 49 valstīs, visās Eiropas Savienības reģionos, protams, un mums ir kontaktpunkti arī strateģiskajos tirgos ārpus Eiropas. Apmēram 3000 eksperti darbojas šajā tīklā, tātad tas tiešām ir tāds cilvēku tīkls, un mēs sniedzam padomus MVU. Tīkls nodrošina pavisam praktisku palīdzību, nu, piemēram, tas tulko dažādi veidi sarežģītus tiesību aktus tādā valodā, ko MVU saprot, piemēram, rīģa direktīva un tam līdzīgi. Bet, protams, šis tīkls dara vairāk nekā tikai šādu interpretāciju piedāvā, jo piedāvā tas meklē partnerus, eh, rod uh, veido partnerības, piemēram, piedāvājot datu bāzi, tehnoloģiju nodošanai, un šī datu bāze ir lielākā pasaulē ar vairāk kā 13 tūkstošiem eh, vietņu, kur ir gan pieprasījumi, gan piedāvājumi dažādām tehnoloģijām. Tīkla vēl viena funkcija ir uzklausīt MBU. Kā jau direktora aģentūras direktors norādīja, šis tīkls nodrošina arī atgriezenisko saikni uh, par to, kas funkcionē un kas īsti nefunkcionē šajā jomā un dodam šo informāciju Eiropas komisijai. Līdz ar to tas ir tāds avots, kas ļauj komisijas dienestiem pārliecināties, ka politikas patiešām funkcionē, tās ir darbspējīgas Un turklāt mēs arī varam komentēt to, kurās valstīs varbūt ir nepieciešams uzlabot attiecības tiesību aktus. Štīkls ir lielisks piemērs, kā nodrošināt kopuzņēmumu, ņemot vērā subsidiaritātes principu. Mums nebija nepieciešamība no jauna izgudrot divriteni. Un eh, tieši tāpēc mūsu tīkla dienests atrodas birojā, nu, viņiem ir biroja attiecīgajās tirniecības palātās, attīstības aģentūrās un tam līdzīgi tātad papildus telpa vienkārši šajā sākās e, šo aģentūru paspārnē. Un šīs organizācijas uzņem mūsu dienestu pārstāvis un arī finansiāli dod būtiski ieguldījumu šī tīkla uzturēšanai. Un mēs domājam, ka tā tiešām ir tāda veiksmīga formula. Ja runājam par kvantitatīviem rezultātiem, tad var pastāstīt jums, ka mums ir izdevies pirmajos trijos gaido, gados apkalpot 2,5 miljonus Eiropas MVU, protams, dažādos līmeņos, dažādos veidos. Apmēram 20 tūkstoši pasākumu esam organizējuši, kuros ir iesaistījušies apmēram 750 tūkstoši MVU. Nu, svarīgs skaidrs, manuprāt, arī uzdotie arī tas, ka apmēram 66 MVU ir apmeklējuši šādus starpnieku pasākumus, kuros var meklēt biznesa partnerus, kas, protams, nepieciešams, lai izvērstu uzņēmē darbību. Tīkls turklāt palīdz arī uzņēmumiem eh, piekļūt septītās pamatprogrammas finansējumam. Kā jūs redzat, to ir izmantojuši apmēram 4500 uzņēmumu. Nu, kas attiecas uz mūsu radīto ietekmu, uz rezultātiem, šie ir dati no pagājušā gada, un te redzam, ka, apmēram, ka, ka vairāk kā pus no uzņēmumiem, kas ir apmeklējuši šo tīklu, ir arī guvuši piekļuvi jauniem tirgiem, ir izstrādājuši kādu jaunu produktu, pakalpojumu vai īstenojuši jaunu biznesa procesu. Apmēram 50% ir teikuši, ka lūk, viņu apgrozījums ir uzlabējies, un tāpat arī pusi teikuši, ka viņu tehnoloģijas ir uzlabojušās. 40% ir uzsākuši jaunus biznesa projektus, un gandrīz visi eh, mūsu klienti ir gatavi ieteikt mūsu tīkla pakalpojumus citiem uzņēmumiem. Divi piemēri noslēgumā pavisam praktiskā kārtā. Nu, protams, ka pēc tam ir vēl vairāk cits stāsts. Viens ir, lūk, stāsts par Itāliju un Vāciju uzņēmums no, Levapo, esam, no Levaporas Um, vēlējās nodrošināt jaunu tehnoloģiju ūdeņu attīrīšanas procesā, viņi meklēja jaunus tirgus, viņi iesaistījās specializētā tādā tirgus dienā, kas tika organizēta, un tur bija savukārt kāds uzņēmums no Itālijas, kam tieši bija vēlme paplašināt savu portfeli un savā darbībā, un viņi lielisku sadarbību uzsāka. Otrs piemērs ir no Dānijas. Šeit bija Dānijas uzņēmums APRO, kas, vē, kas specializējas um, jūras vēja ģeneratoru ražošanā un vēlējās izvērst tirgu Lielbritānijā. Un lūk, atkal šie tirgus partneri satikās tīkla pasākumā eh, un uzsāka kopējo, kopēju uzņēmumu, izveido kopēju uzņēmumu, eh, tātad kopuzņēmumu. Un šāda veida partnerība rezultējās 30 jaunu darba vietu izveidē abās šajās valstīs. Nu, tas ir tāds arī, manuprāt, lielisks piemērs tam, ko mūsu tīkls ir panācis. Paldies par uzmanību. Eh, liels paldies, saka priekšsādētājs dāmas un kungi. Tiešām liels paldies par šo informāciju. Ir arī pieteikušies četri runātāji, acīm redzot, kas grib uzdot jautājumus, vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus. Ja ne, tad jā, Pauls Rubiks vēl vēlējās izteikties Jā, saskaitam jūs visus. Nu, tā tad četri runātāji pieteikušies, un, ja vēlamies vēl, lai tiktu sniegt arī atbilde, tad, protams, jums ir ļoti lakoniski jāizsakās. Vispirms, ka Valjo kundze. Uh, thank you, President. Paldies, priekšsādātāji. Gribu pateikties Lamberta kungam un viņa uh, Eh, darbiniekiem par šīm prezentācijām. Es jūsu aģentūras darbu ļoti labi pazīstu, jo iepriekšējā eh, amatā darbojos komisijā tieši šajā saistībā. Pazīstu arī tās programmas, par ko jūs runājat, un gribu jums pateikties par to efektivitāti, ko jūs esat ieviesuši šajos projektos, un par to, cik būtiski esat padarījuši šīs aģentūras darbu MVU. Manuprāt, projektu rezultāti ir ārkārtīgi izšķirīgi, lai varētu pētniecības projektu rezultāts īstenot dzīvē un lai palīdzētu tādu politiku īstenošanā, kas nodrošina paraugu, apmaiņu ar paraugu praksi. Nu, piemēram, šīm pilsētu mēru kovenanti, tas arī ir uh, ļoti svarīga rīcība, tātad šī vienošanās starp pilsētas mēriem, kas ļauj uh, apvienot vairāk kā 2000 pilsētu mērus. Viņi strādā šeit pie enerģētikas jautājumiem un pilsētvidas jautājumiem. Divi jautājumi. Ko jūs gaidāt no nākotnes? Vakar runājām par nākotnes budžetu, tiek paredzēts palielinājums tieši pētniecībai un attīstībai 80 miljārdu eiro. Uh, Nu, kādas ir jūsu gaidas cerības attiecībā uz šo budžetu palielinājumu savām programmām? Un kā jūs saskatāt iespēju šīs programmas struktūrai un, un kāda ir tās vieta nākamajā pamatprogrammā? Otrs jautājums. Jums bija iepriekš programma sadarbība ar attīstības valstīm. Šobrīd šķiet eh, šī programma iekļauta Eiropa Aid sastāvā bet man šķiet, ka tā efektīvāk darbojās jūsu pārvaldībā, jo jūs bijāt tie, kam bija eksperti enerģētikas jomā un tam līdzīgi. Vai jums liekas, ka ir iespēja atgriezties pie šāda veida struktūras, tātad, lai sadarbība enerģētikas jomā ar attīstības valstīm atkal būtu jūsu atbildībā? Mērkis skundz tālāk. Thank you, Chair. Paldies priekšādātāji. Paldies visiem runātājiem par prezentācijām. Nu, jūsu slava iet jums pa priekšu, pilnīgi noteikti. Es jau tiku dzirdējis par jūsu darbu daudz slavinošus vārdus. Paldies, ka esat tiešām nodrošinājuši rezultātus, jo tieši rezultāti mums ir vajadzīgi. Nu, varbūt tādi nedaudz kritiska rakstura jautājumi. Jūs runājāt par Eiropas Savienības pievienoto vērtību šai aģentūrai Tad kāda ir jūsuprāt šī e, Eiropa? Vai tā ir vajadzīga? Vai ir vajadzīgs šis Eiropas elements šajos projektos? Jo ir jau lieliski, ka šie projekti pastāv, bet kāpēc tiem jābūt Eiropas mēroga projektiem? Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par to? Vai jums liekas, ka ir vajadzīgi šie izcelības centri? Uh, jeb ir vajadzīgas zināšanas no visām valstīm, jo šķiet atsevišķi šie pro, no šiem projektiem varētu varbūt labāk darboties, ja tie tik saņemt atbalstu nacionālā mērogā. Un vēl viens jautājums. Runājot par kopējo strateģisko ietvaru. Vēlamies tādu praktiskāku pieeju, vienkāršāku pieeju. Ir ļoti daudz un dažādas aģentūras Eiropas Savienībā, un daudz no tām darbojas vienkārši izcili. Bet tā galvenā doma ir, vai mums ir vajadzīgs tik daudz aģentūras, lai šo darbu paveikt, jo varbūt, ka mums vajadzētu mazāk aģentūras, un tad tās darbotos vēl labāk. Kā tas viss sadars kopā vienā ainā, un ir tīpaši šeit vaicāja par to, kā jūs, piemēram, sadarbojaties ar citām aģentūrām, piemēram, ERAE, jo abas jūsu aģentūras sniedz atbalstu MVU, vai ne tā? Kā jūs nodrošināt šo sadarbību? Jo, kā jau šajā flagmaņa iniciatīvā tika runāts, mums ir vajadzīgs šis kopējās vienas durvis, šī viena pieturas aģentūra. Jūs vēlties palīdzēt MVU uh, Un, protams, mēs vēlamies, lai jūs to darat, bet ja ir ārkārtīgi daudz šādu saskars punktu, varbūt, ka šis kontakts nevar notikt. Un tad tālāk, kā jūs sadarbojaties ar nacionālajiem kontaktu punktiem, jo tie taču tādi burtiski birokrātijas džungļi, kuriem viņiem jālaužas cauri. Kā norisinās šī saikne šim uzņēmēju tīklam, kā jūs tālāk grasties uzlabot šo saikni, kā grasties to vienkāršot? Paldies! Tālāk nākamais runātājs Tomas Kungs. Nu, godātie kolēģi, tie, kas jūs esat šeit, jums jāsaprot, ka šī aģentūra radusies kā rezultāts diviem būtiskiem politiskiem lēmumiem, kas tika pieņemti Eiropas parlamentā 2000. gadā. Mēs izveidojām mm, starppartiju iniciatīvu un lūdzām komisiju izveidot izpildu aģentūru e, šāda, šāda veida aģentūru, lai samazinātu birokrātiju un nodrošinātu labāku saikni uh, ar ārpasauli. Un 2004. gadā un 2005. gadā no Tautas partijas lokaliskungs bija referents e, kas strādā pie attiecīga ziņojuma, un šajā saistībā mēs inteliģenta eiro programmu nu, sasaistījām ar MVU. Un tātad šī ieģentūra ir mūsu pašu darba auglis, izlolojums. Un tas, kas jums jāsaprot, un ierēģiem varbūt to nav tiesības teikt, jāsaka, ka šis nu, auklējums tagad tiek apdraudēts, jo 2020. gada horizonti parādās, un viņiem tas ir pilnīgi neskaidrs punkts. Viņi nezin, kas notiks tālāk. Un līdz ar to pastāv risks, ka šī aģentūra, kas ir viena no labākajām izpildu aģentūrām, kam tiešām ir lieliska saikne ar pilsoņiem MBU, zināmā mērā tiks sašķelta Un līdz ar to varbūt tās darbība, nu, burtiski tiks samalta šai politiskajā spēlē starp atsevišķiem komisāriem, nu, sektoru sadalījumu cīņās. Un tāpēc mūsu pienākums, kolēģi, ir pārliecināties šai komitejā, ka mēs palīdzam MVO. Mēs esam tā komiteja, kas virza uz priekšu Eiropu, kas vēlas palīdzēt MVO novatorismu jomā, un tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, Ehm, kad uzklausam dažādus smalkus konsultantus no komisijas puses šajā saistībā. Man ir viens jautājums, kas vairāk attiecas uz Satofkungu. Es labprāt gribētu uzzināt, cik globāls ir šis uzņēmuma tīkls. Jūs esat Krievijā, Ķīnā, ASV. Un, piemēram, es gribētu vajadzēt par Magrebu valstīm. Vai tad tur nebūtu lielāka iespēja, vai šādi mēs nevarētu palīdzēt tādām valstīm kā Eģiptei, Tunisijai, Marokai, vai tādām valstīm uz austrumiem kā Ukrainiem, Ukrainai? Jo šādā veidā viņi varbūt varētu veidot tādu ļoti aktīvu MVU sektoru. Kādas ir jūsu idejas šai, zom, šai jomā? Un kā mēs varbūt varētu šo ideju sasaistīt ar Eiropas kaimiņa attiecību politiku? Sizeli kundze. Liels paldies! Liels paldies arī par šīm prezentācijām. Nāsmu aktīvi līdzdarbojusies šajās programmās un tāpēc nu uzzinu to kā no jauna un paldies par visu šo informāciju. Man ir divi jautājumi. Kolēģi jums vajadzēja pārsvarā par trešām valstīm. Bet tā, protams, ir Eiropas programma pēc savu raksturu. Vai jūs varētu man vairāk pastāstīt par šo vienlīdzīgo, ja varbūt nevienlīdzīgo sadalījumu eh, līdzekļu izmantošanā Eiropā? Vai ir taisnība, ka ir atsevišķi MVU, kas ir veiksmīgāk no konkrēta reģiona līdzekļu izmantošanā nekā varbūt MVU no citiem reģioniem, vai varbūt no kādiem reģioniem MVU vispār nepiedalās šajā programmā? Otrs jautājums. Uzņēmējiem arvien svarīgāk kļūst izglītība. Izglītoti cilvēki nebūtu nav tik viegli sastopami. Un tāpēc gribu vaicāt jums, vai jūs sadarbojaties arī ar Eiropas novatorismu institūtu. Jūs pieminējāt septīto pētniecības pamatprogrammu, bet vai jūs sadarboties tieši arī ar šo institūtu? Jo tajā brīdī, kad runāsim par astoto pētniecības pamatprogrammu, es domāju, ka mums vajadzētu veidot saikni starp visām šīm institūcijām un programmām. Gribu dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu. Paldies! Tālāk Madarēras kundze. Nu, paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu pievienoties eh, apsveikumiem un pateicības vārdiem par eh, iespēju klausīt jūs un visiem skaidrojumiem, jo mēs vienmēr parlamentā esam atbalstījuši KIP programmu un mēs eh, esam ne tikai struktūra, bet arī finansējuma struktūra. Tāpēc es gribētu zināt, jūs sniedzāt lielisku skaidrojumu par lieliski paveikto darbu, taču ir jāredz arī negatīvā pusē. Mēs gribētu zināt, ar kādām problēmām jūs saskaraties, kādu jūs redzat nākotni, kādā veidā mēs varētu palīdzēt jums no parlamenta puses. Tas bija pirmais jautājums, un otrais jautājums būtu attiecināms arī uz nākotni, jo jau kādu laiku nostiprinās ideja apvienot investīcijas investīciju, inovāciju programmas, lai varētu veidot vienu e, ietvaru programmu. Mēs arī zinām, tā kā tradicionāli tika veidotas e, skatīts investīciju programmas e, pētniecības programmas, bet mēs gribētu zināt arī, kādas, kāds ir jūsu skatījums attiecībā uz inovācijām. Tālāk pēdējais jautājums Ski programmas sakarā. Jūsu Jūsu ieteikumu sakarā bija viens ieteikums veltīt daļu finansējuma projektiem, kas ir būtiski, kas varētu parādīties konkrētā brīdī un kas nav iekļaut nevienā no prioritārām budžetlīnijām. līnijām. Eh, eh, mazliet tas, ko septītajā pamatprogrammā mēs varētu saukt par nākotnes tehnoloģijām. Protams, ir problēmas, kas var parādīties, kas nevar tikt paredzētas piecus vai septiņus gadus iepriekš, un arī zinātne virzās uz priekšu ļoti strauji. Tāpēc, mūsuprāt, ir ļoti laba doma. Savulaik jau tā likās septītajā pamatprogrammā eh, Un es gribētu arī to iekļaut un uzdot šajā sakarā. Paldies, Stoļā kundze! Anche da parte mia un apprezzamento Arī, no, scritta e per come la conosco. Savas puses. Gribu sacīt, ka augsti vērtēju jūsu skaidrojumus, bet esmu nobažījusies tāpat kā kolēģi, tāpēc, ka Mēs nedomājam, ka visu aģentūru kopums komisija būtu īpaši efektīvs. Tāpēc mēs cieši sakojam jūsu darītajam. Un divi, divas piezīmes no manas puses. Pirmkārt, ir būtiski padarīt šīs aktivitātes efektīvākas, jo šodien visi interesējas par inovācijām. M mēs runājām kādreiz par eh, izpēti un inovācijām, tagad mēs runājam galvenokārt par izpēti virzienu uz inovācijām. Un dodiet, dodiet mums atgriezinisko saikni par savām aktivitātēm, kā jūs eh, atbalstāt eh, komisiju, balstoties uz iegūto pieredzi, pastāstiet mums sīkāk, ko jūs sagaidāt, ko jūs gribētu ieteikt, balstoties uz savu pieredzi. Uh, vairāk eh, pēc būtības, vairāk skaidrojuma par eh, funkcionēšanu, kādi, eh, kādi mums mēzgli būtu jāatraisa kopīgi ar jums. Un pēc tam vēl pār piekļuvi MVU, no MVU mikrouzņēmumu puses, jo šeit ir veseli džungļi administratīvā ziņā. Un kā atvieglu, eh, padarīt šo vienkāršošanu eh, vēl vienkāršāku? Kā rast pareizās durvis, kur klaudzināt? Un apzinoties to, ka MVU nevienmēr ir iespējas eh, izlikt savus kārtas uz galda. Paldies! Lamberts kungs, es domāju, ka tagad jums būs iespēja atbildēt. Jums rīcība desmit minūtes. Last minutes. Yeah. Thanks. Es centīšos atbildēt. Paldies deputātiem par izrādīto interesi, par prezentācijām, par aģentūru, kā arī par programmām. Mēs to ļoti augstu vērtējam. Es centīšos atbildēt uz jautājumiem pēc iespējas labāk. Uh, Daži no jautājumiem par diskusijām komisijā ir mazliet pagrūti man atbildēt. Mēs esam izpildu aģentūra, mēs izpildām programmas komisijas vārdā, un mūsu pirmā loma nav um, piedalīties diskusijās par struktūru nākamajām uh, finansu ietvaram, daudzgadīgajam finansu ietvaram. Uh, Kas attiecas uz mūsu cerībām nākotnē, un es tad atgriežos atkal pie tā, ka mēs ļoti cieši sekojam diskusijām komisijā, komisijas priekšlikums, kas ir vakar parādījies. Mēs saprotam, ka būs atsevišķs instruments, tas vēlāk ir jāapstiprina, bet eh, būs atsevišķs instruments MVU un konkurētspējai. Mums tad būs jāredz, kā šī attiecība darbosies. Uh, RCSF. Bija šī te enerģētikas programma, kas, kas, kuru mēs nodevām DG Development attīstības ģenerāla direktorātam. Tā ir veiksmīga programma, bet es nedomāju, ka tagad mēs varētu atgriezties pie uh, Uh, šīs te intelligent energy, jeb inteliģentās uh, aģentu, aģentu, uh, aģentūras. Visas mūsu programmas ir ar īpašu Eiropas dimensiju. Dažas programmas pat prasa trīs partnerus no trīs dažādām ES valstīm. Dalību valstīm ir savas nacionālās programmas, un tad ir svarīgi, ka mēs varam parādīt pievienoto Eiropas vērtību šai, šīm programmām, lai e, padalītos ar pieredzi, ar zināšanām, ar labāko praksi e, pārobežu līmenī. Tas, ir, tā ir būtība Eiropas dimensijai. Tālāk aģentūras. Vai vajadzētu vairāk vai mazāk aģentūru? Protams, tas ir jautājums komisijai un parlamentam Jūs pieminējāt, Merkise kundze pieminēja attiecības starp aģentūru un REI. Un vakar mums, mēs runājām ar kolēģiem eh, no REI un mēs skatījāmies, ko mēs darām MVU eh, labā, lai uzlabotu sadarbu, sadarbību. E, vakar tā tad notika šī te sanāksme, mēs ļoti cieši sadarbosimies arī tuvākajā nākotnē un, protams, arī nākošajā finansu perspektīvā. Es ņēmu vērā Termes kunga sacītos komentārus un ļoti jauki, ka viņš kopā ar kolēģiem ļoti e, augsta vērtē aģentūru. Es ļaušu Satafam atbildēt uz konkrētiem jautājumiem par tīklu bija jautājums no Jordana Sizelī par to, ka dažas programmas e, it kā nav pietiekoši vienlīdzīgi sadalītas starp dalību valstīm. Mūsu pieredze rāda to, ka programmas ir atvērtas visiem, e, visām dalību valstīm, viss var piedalīties šajā uzņēmēju tīklā, uh, E, visās dalību valstīs var piedalīties programmās, tāpēc es nedomāju, ka patiešām šīs programmas kaut kur iztrūktu vai arī nebūtu vispār parādījušās dalību valstīs. Tās ir diezgan vienlīdzīgi sadalītas. Es īsti nezinu par institūtu, kas tika pieminēts, bet varbūt, ka mēs to varam divpusēji apspriest. Reijas kundze runāja par negatīvu pieredzi. Ļoti labs jautājums, jo prezentācijā mēs, protams, vairāk stāstam par pozitīvo pusi. Nākotnē, acīm redzot, būs jāiet vēl tālāk vienkāršošanas un optimizācijas jomā. Ne jau viss mums ir pilnīgi perfekti, tas nav reāli, bet nākotnē vajadzēs, jo īpaši lielākos projektos, kopējos strateģiskos ietvaros mums vajadzētu arvien vairāk vienkāršot procedūras eh, tieši MVU. Labi, eh, tātad, ko jūs varat darīt mūsu labā, to es kundze eh, uzdevu šo jautājumu. Nākotnē jaunajā finansu perspektīvā mēs gribētu redzēt, lai šī aģentūrai būtu visaptverošs uzdevumu loks dots. Mēs negribam tādus speciālus kaut kādus uzdevumus pēkšņi. Es uzsvēru to, ka MVU mums ir būtiski ja jau jūs man pavaicājāt, tad es domāju, ka varētu būt MVU aģentūra izveidot, un tad es ar to arī beigšu, un es priekšēdētāji gribētu dot vārdu Satafam, par, kurš atbildēs par tīklu. Ļoti īsi par saikni starp tīklu, par to, ka mēs sadarbojamies ar nacionālajiem kontaktpunktiem, ar MVU. Mums ir kopīga darba grupa, kurā mūsu partneri un nacionālai kontaktu punkti ļoti praktiski raugās, kā sadarboties. Viena ideja ļoti bieži var e, tādu, kur nu, tīkls var veicināt nacionālo kontaktu punktu lomu, jo parasti tas ir viens katrā dalība valstī, un tad tīkls var reģionā e, veicināt sadarbību. Tad mēs cenšamies redzēt, kā var papildināt viens otru, nevis konkrēti savā starpā. Uh, Šīs tad diskusijas tā tad notiek. Jautājums par kontaktpunktiem un trešām valstīm. Jā, mums ir jau Tunisijā un Eģiptē šādi kontaktpunkti. Arī Ukrainā mūsu jaunākais biedrs tas ir. Protams, tikai viens centrs ir šajās valstīs, jo mūsu, ko, mēs koncentrējamies uz Eiropu. Nākamnedēļ mēs atkal tiksimies. Uh, un tad mēs redzēsim, kā mēs varam atbalstīt šos te punktus, varbūt eh, veicināt viņu lomu privātā sektorā, biznesa attīstībā. Mēs cenšamies viņus atbalstīt, eh, mēs viņus gan ne, nefinansējam, mūsu loma ir ierobežošta. Eh, mēs gribam viņus savienot ar mūsu tīklu, ar institūcijām Eiropā, lai tad eh, tas varētu būt viens tāds uh, skatījums uz to, kā mēs sadarbojamies ar uh, dalībvalstīm, bet varbūt jūs varat ieteikt kaut ko citu, es labprāt uzklausītu. Un jautājums par MVU vajadzībām dažādās valstīs, tīk, no tīkla raugoties, uh, šīs te vajadzības ir atšķirīgas jaunajās dalībvalstīs, joprojām trūkst informācijas bet citās dalību valstīs e, vajag paplašināt biznesu. Bet tagad tas jau sāk mainīties, un tad e, mēs jau redzam, ka ir vairāk nepieciešamība pēc finansēm, ka meklē partnerus, biznesa partnerus citās dalībvalstīs, kas ir ļoti grūti izdarīt, un tīkls tur var ļoti labi palīdzēt. Darf mich äh, ganz, ganz herzlich bedanken. Lielas paldies Lamberta kungam, dāmas un kungi. Lielas paldies par šo vērtīgo informāciju un par jūsu jauka, labajām atbildēm uz jautājumiem. Mēs ņemsim vērā šo papildu informāciju, jo īpaši saistībā ar diskusijām, kas tagad un nākotnē mūs gaida. Paldies par šo, šīm diskusijām. Un tagad Tālāk mēs pievērsīsimies balsojumam. Thank you. Dāmas un kungi, līdz ar to nonākam pie balsojumi. Ceru, ka jūs visi esat šeit, visiem līdz jums ir arī savas balsošanas kartiņas. Nu, te varbūt izmēģināsim. Izmēģināsim vispirms balsošanas iekārtas. We... Varbūt mēs tad varētu nu, uzsākt ar šo izmēģinājumu procedūru. Ja. Wir versuchen einmal die Abstimmung. Tātad izmēģināsim balsojumu. Tātad, kurš ir par to, ka tajā rīt, no rītiem, kad nākam, mums ir jābūt precīziem, ierodas laikā tātad. Nobalsosim par to. Kurš par, kurš pret, kurš atturs, lūdzu. Nā, ah, jā. Ok, būtis klāt. Beidzam balsot. Lūk, un rezultāts ir vienkārši lielisks. Kuri ir tie seši? Kuri ir tie seši, kas bija pret? Mhm, mm es jau viņus pazīstu. Par to es arī ziņošu tālāk noteikti. Paldies! Nu tad sākam balsojumu. Mums ir virkne balsojumu, kas mums šo, šorīt ir jāveic. Un es tomēr gribētu lūgt jūs mazliet eh, klusāk izteikties un manī ieklausīties, tas būtu daudz vienkāršāk. Pārsteigumu. Mums ir paredzēts šodien balsojums par izeivielām, eh, un nevēlos uzsākt debats par šo jautājumu. Balsojumu sarakstu vakardien saņēmu, pa to brīdi savukārt mums ir izdevies vienoties arī pavisam par konkrētu plānu Mums šķiet, ka mums vajadzētu šeit visiem ļoti konsekventi rīkoties, bet nu reizēm tas tā nenostrādā. Bet gribu vienkārši jūs informēt, ka nākamo reizi, kad būs balsojums, ja cilvēki ieradīsies par vēlu, un ja viņiem nebūs laika apskatīt šo balsošanas sarakstu, nu nezinu, tas varētu būt sarežģīti. Nu pēdējo reizi, kad mēs pieņemam tik vēlu uh, šo te balsojumu sarakstu, tad vispirms mēs vēlamies uh, runāsim par uh, padomus regulas grozījumu Koordinātori šeit ir klāt, šķiet, ka nav nekādu papildus komentāru. Tā līdz ar to pirmo ziņojumu. Nē, Klods Turmes tomēr vēlējās izteikties. Mēs gribējām atturēties no balsojuma par šo te regulas grozījumu Ne jau tāpēc, ka mēs nedomājam, ka kurināma elementi nav svarīgi, bet tāpēc, ka mēs uzskatījām, ka komisija nav skaidri un gaiši mums pastāstījusi par to, cik pozitīvi vai negatīvi eh, būs, šī, būs šī kopuzņēmuma darbības rezultāti. Un mēs vienkārši vēlamies gūt skaidrāku informāciju par šo pirms vasaras brīvdienām, jo mums likās, ka situācija varbūt nebūs nav tik rožaina, kā tas varētu šķist. Labi, Varbūt, ka komisija ir kāda informācija, ko, kas mums nav, un varbūt vajadzētu nopietni uztvert šo brīdinājumu. Varbūt tiešām mēs varētu saņemt kādu veidu informāciju pirms mēs balsojam. Bet, nu, katrā ziņā varam tad līdz ar to pāriet pie piektā punkta - detalizēti noteikumi piekļuvēja publiski regulējumiem pakalpojumiem attiecībā uz Galileo. Par šo jautājumu ir bijušas ļoti plašas un pamatīgas diskusijas. Eh, Glantas kungs nav klāt gan šobrīd, bet viņš arī ļoti daudz darba ieguldījis šajā jautājumā. Mums ir sagatavot kompromisu eh, grozījumu, par ko varam balsot. Kas par? Pret? Atturs pieņemts. Atturs tātad, kas bija tie, kas atrēs pieņemts. Gala balsojums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, 38 par 4 pret. Pieņemts. Nu tad vienkārši gribēju pateikt, kolēģi saka protokolam, ka es balsoju paceļot roku, jo man nav balsošanas kartiņas līdzi. Ekas kundze. Mikro. Uh, Mr. Panayotov is voting. Panajoto kungs balso arī tāpat, bet viņš, viņam nav balsošanas kartiņas. Viņš ir otrais bez balsošanas kartiņa. Henen kungs, priekšsēdētāji, man balsošanas iekārta savukārt nedarbojas. Es arī nevarēju nospēst tās pogas. Gut, tas vaizi. Jā, nu tagad es, nu, par to esmu informēts, bet, nu, protams, nevaru atbildēt. Uh, par to, kā jums palīdzēt, bet paldies, jā, par šo. Uh, informāciju, nonākam līdz ar to pie likumdošanas rezolūcijas. Šeit ir slepens balsojums, aizklāts balsojums, un mēģināsim, nu, atkal balsot elektroniski. Sākam balsot, jā. Closed. Beidzam balsot. Lūk, 37 par, 3 pret, 4 atturējās. Nu, tagad man jāprasa tiem, kuriem nebija kartiņas. Jā, jūs bijāt par, tātad 38 par, Panajotov kungs. Jūs par, tātad 39 par. Labi. Paldies visiem par šo balsojumu. Paldies arī tiem kolēģiem, kas ieguldīja savu darbu. Nonākam tālāk pie izeivielu materiālu stratēģijas ziņojumu. Butikoferkungs referents, kolēģi, ja jūs esat gatavi, tad varam sākt. Balsot šeit ir ļoti daudz grozījumu, bet laimīgā kārtā ir arī kompromisa grozījumi. Vai kāds vēl cits ir atbildīgs par šo tēmu? Nē, es vienīgais labi, tad tā ir mani. Sāksim ar otro kompromisa grozījumu, ja pareizi saprotu, vai ne tā? Nē, nu, jā, nu, būtu loģiskāk, protams, sākt ar pirmo, tāpēc ar to arī sāksim. Paldies par šo norādījumu. Kā gan es kaut ko tādu pats neiedomājos. Tātad pirmais kompromiss grozījums, kas par? Pret? Aturs? Pieņemts. Otrais kompromiss par? Pret? Aturs? Pieņemts. Trešais par? Pret? Aturs? Pieņemts. Trešais A par. Nē, nē, nē. Trešais A punkts. Ceturtais kompromiss atvainojas. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 48. par, pret, atturs, noraidīts. 5. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturs pieņemts.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 Pārbaudīsim elektroniski. 120. Rubika un grozījums elektroniski. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts 22 par 22 pret. Nē. Vai bija tie, kas vēl, kuriem nebija balsošanas kartiņas? Jūs bijāt pret? Jūs arī bijāt pret? Jūs bijāt par? Par vai pret? Pret. Noraidīts, tiešām noraidīts. 122 par? pret, atturs pieņemts. 121. par, pret, atturs noraidīts. 12. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 125. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 13. Groz, kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 14. kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 15. kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 144. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 16. kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 152. grozījums par, pret, atturs pieņemts atturs noraidīts. 17. kompromiss grozījums par. Ja vēlaties pārbaudīt 152. grozījumu, labi, pārbaudam elektroniski. Manuprāt, bija skaidrs. Tātad sākam balsot. And... Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss grozījums par. Pret. Aturs. Pieņems. 18. kompromis grozījums par pret atturs pieņems. 19. kompromis grozījums par pret atturs pieņems. 168. grozījums par pret atturs pieņems. 169. par pret atturs pieņems. 19. A kompromiss par pret atturs pieņems. 20. kompromiss grozījums par pret atturs pieņems Pieņemts. 181. grozījums par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 181. balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 22 bar, 23 pret, 1 atrais noraidīts. 183 par, pret, atturs pieņemts. 185. Čet, trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad trešā daļa balsojam elektroniski. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. 21. kompromis grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 194. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 194. grozījums balsojam elektroniski, sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. 22. kompromiss grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 206. grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 20, 225. par. Pret. Atturs pieņemts. 208. grozījums divās daļās. 225. Labi, pārbaudīsim, ja vēlaties elektroniski. 225. sākam balsot. And... Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad 208. divās daļās, pirmā daļa. Jābalso tikai par otro daļu, labi, tikai par otro daļu. Par? Pret? Aturs pieņemts. 23. kompromiss par? Pret? Aturs pieņemts. 24. kompromiss par, pret atturs pieņemts, 224. grozījums par, pret atturs noraidīts, 229. par, pret atturs pieņemts, 230. par, pret atturs pieņemts, 231. divās daļās, pirmā daļa par, pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski balsojam par 231. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 235. par. Pret. Atturs noraidīts. 257. par. Pret. Atturs šķiet noraidīts. 240. par. Vēlaties pārbaudīt 257. labi. Bāsojam elektroniski, sākam balsot. And, yeah. Beidzam balsot. Noraidīts. Bija noraidīts. 240. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 241. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 25. kompromiss par pret atturs pieņemts. 28. kompromiss par pret atturs nore, pieņemts. 251. divās daļās, trijās daļās jābalso tikai par otro daļu. Tātad tikai par trešo daļu ir jābalso. Nē, tikai par otro daļu. Nu, ja? Par otro daļu. 251. grozījums, otrā daļa par pret, atturs noraidīts. Otrā daļa, trešā daļa tagad, trešā daļa par, pret, atturs noraidīts. 255. par, pret, atturs noraidīts. 258. par, pret, atturs noraidīts. 258. par, pret, atturs pieņemts. 27. kompromiss par, pret pret atturs pieņemts. 265. grozījums par pret atturs noraidīts. 28. kompromiss par pret atturs noraidīts. Pieņemts, pieņem sev labo priekšādātājs. 29. kompromiss par pret Tātad 29. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 30. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Un nonākam pie apsvērumiem. 8. grozījums. Ar mutisku grozījumu par, pret, atturs pieņemts. 9. grozījums ar mutisku grozījumu par, pret, atturs pieņemts. 10. par, pret atturs noraidīts, 11. par pret pieņemts, 12. divās daļās pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski par 12. grozījumu otro daļu. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts.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 pret atturs pieņems 20. par, pret atturs pieņems 25. Visi šie bija Vutikofer grozījumi. 25. divās daļās pirmā daļa par, pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret atturs noraidīts. 21. par, pret atturs pieņemts, 22. par, ar mūsu ko grozījumu par, 22. par. 22. par. Par. Pret. Tātad pret. Atturs pieņemts. 23. par. Pret. Atturs pieņemts. 24. par. Pret. Atturs pieņemts. 28. par. Pret. Atturs pieņemts. 27. par. Pret. Atturs pieņemts. Pirmais ievilkumos. Pirmais par. Pret. Atturs pieņemts. Otrais par. Pret. Atturs pieņemts. Vai varam no 3. līdz 5. kopā balsot, kas par? līdz sastajam pat. Trešais, ceturtais, sastais par, pret, atturs pieņemts. Okay. Un dann kommt recital C, zustimmung. E, apsvērums par, pret, atturas noraidīts. E, pirmais punkts par, pret, atturas no. Opinions hier, die sind aber alle durch pieņemts. 19. 14. Pirmais 14. Par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. Deva 6. par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 11. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pie, no, noraidīts. 13. atkrīt, 13. otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Mutisks grozījums 14 par, pret, atturas, pieņemts. Un 18. otrā daļa par pret mutiskais, ar grozījumu, mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 30. 13. Eh, eh, eh, pirmā daļā, at, 20. atvainojas, saka priekšsēdētājs. Pret atturas eh, pieņemts. Eh, otrā daļa par, pret atturas noraidīts. 21. Eh, par, pret atturas noraidīts. 22. par, pret atturas pieņemts. 20. 23. pirmā daļa, otrā daļa noraidīts. Intas grozījumi. Otrais punkts par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas eh, pieņemts. Septītais pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Asto, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas eh, pieņemts. 12. pirmā daļa ar otrā daļa mutis grozījumu par pret atturas pieņemts. 15. pirmā daļa par. Pir, pir, pirmā daļa par pret noraidīts. Otrā daļa par pret pret atturas pieņemts. 16. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret e, noraidīts. NV tālāk. Ceturtais otrā daļa par pret atturas pieņemts. Piektais par pret pārbaudām piekto, daļu, piekto punktu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divi bija bez kartēm. Septītais. Jebkurā gadījumā bija pietiekami iepriekšējā septītais. Jūs bijat par vai pret? Vai jums ir kartīte? Un tad viss kārtībā. Septītais. Par. Pret. Atturas noraidīts. Desmitais otrā daļa par. Pret. Atturas noraidīts. Divpadsmitais par. Pret. Atturas noraidīts pieņemts, saka priekšsēdētājs, atvainojiet, saka priekšsēdētājs, mana kļūda. 14. par. 14. 1, 4. Tas ir jāliek uz balsošanu. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Atkrīt pēc tam. Un arī nākamais nav jāliek 18. pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts, 21. par, pret atturas pieņemts, 22. divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas. Ko dara sociālisti? Par vai pret? Citādi eh, man jāsaka, man liekas, ka jūs nav zālē, bet nav skaidrs. Noraidīts 20. Nē, patiek labots priekšsēdētājs pieņemts. Labi, tad vēlreiz par. Pieņemts tik tiešām. 22. otrā daļa par pret apturas noraidīts. 24. Vai ir kāds neskaidrs? Es wird jetzt ir šeit mutisks grozījums, vai kāds tam iebilst? Bitikofer kungs. Iebilst? Citiem viņš neiebilda, viņš pieļāva mutiskos grozījumus šeit 24. bezmutiskā grozījuma pārpretā turas noraidīts. 28. padaļām. Nē, tikai otrā daļa. Eh, pret atturas eh, pieņemts. Agrī. Gandrīz eh, visas komitejas ir ar mums sadarbojušās. Mums ir jāuzraksta vēstule šai komitejai. Atzinumi no Agri. Pirmais par pret atturas e, noraidīts. Otrais par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret. Trešais par pret. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Pārbaudām trešo. Pār, sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais. Par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas noraidīts. Sastais par, pret, atturas noraidīts. Septītais par, pret, atturas noraidīts. Astotais par, pret, atturas noraidīts. Devītais pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts atturas noraidīts, 10. par, pret atturas pieņemts, 11. pirmā daļa par, pret atturas noraidīts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts, 12. par, pret atturas pieņemts, 13. otrā daļa par, pret atturas noraidīts, 14. par, pret pret atturas e, noraidīts. 15. pirmā daļa par pret atturas e, noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 16 par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas nora, pieņemts. Nenoraidīts. 17. pār pret skaidrs. Noraidīts 18. pār pret atturas, e, noraidīts 19 par pret atturas noraidīts. 20. E, pirmā daļa par e, pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts Noraidīts galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums tiek pieņemts. Apsveicam. Tojas kundze, jūs arī bijat pār, vai ne? Rebikungs, jūs gribējāt senāko paziņojumu par situāciju pasaulē, nē? Es gribēju tikai apsveikt Būtika Aferkungu, jo sarunas bija ļoti grūtas, un viņš to paveica efektīvā veidā. Tādējādi mēs esam panākoši labus kompromisus. Es gribēju tik tikai pasūdzēties un e, lūk, lai to ierakstat e, protokolā. Es vēlētos, lai tas tiktu ierakstīts protokolā. Tātad, ka, ka bija parlamentā ārēģie lobiji. Šeit bija cilvēki, kas nav ierakstīti parlamentā lobistu saga, sak, eh, sarakstā un vajadzētu iesniegt sūdzību ģenerāla sekretāram. Šo kampaņu īstenoja šie cilvēki un es domāju, ka mums nav jāpieņem šādas kritikas kampaņas no cišķu deputātu puses, tas ir parlamenta necienīgi. Es redzu, ka jūs saņemat atbalstu, sekretariāts skatīs, kā turpināt skatīt šo jautājumu. Un mēs pārējām pie e, nākamā punkta parlamentu nostājotiecībās padomus grozīto 2012. gadu budžetu projektu. Un es dodu šeit vārdu pārsteigums Butikofer kungam. Butikofer kungs, jums ir vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Komisija pieņēmusi budžeta projektu 20. aprīlī. Un, kā ik viens to zina, tiek piedāvāts palielināt saistības un maksājumus, jo ir daudz saistību, kas izriet no pagājušā gada lēmumiem. Padome droši vien nākamnedēļ pieņems šo budžeta projektu un parlamentam līdz eh, jūlija beigām nodos eh, projektu apmēram 25. jūlijā. 11. jūlijā trialogā starp padomu komisiju un parlamentu eh, notiks šī sanāksme, bet šī komiteja nedrīkst piedalīties šajā trialogā. Iespējams, ka vēl, vēlāk mēs varēsim piedalīties. Mēs domājam, ka padomu piedāvās samazinājumus, diezgan lielus samazinājumus maksājumu piešķīrumos šajā trialogā. Balcānī ziņojums, kas ir pamats šim trialogam, ir uzsvēris vismaz piecus punktus, piecas pozīcijas, ko spēcīgi atbalsta šī komiteja. Mums ir jāpateic Balcānī kundzei, ka viņa to ir pieņēmusi un pasvītrojusi šo lietu nevien šajā komitejā, bet arī budžeta komitejā un plenērā, jo tas jau ir nobalsots. Šajā ziņojumā viņa iestājas pret horizontāliem samazinājumiem budžetā un pasvītro uh, nepieciešamību salāgāt, eh, salāgot šo de, eh, projektu ar e e ES 2020. gada stratēģiju. Un viņa piedāvā mm, tādus palielinājumus, kas nepārsniedz MFF. Attiecībā uz ilgspējīgu enerģētiku eh, viņa mm, paredz papildinājumu, paaugstinājumu, finansējumu mm, paaugstinājumu par Eirotam paplašīšanāšanas eh, programmu līdz 2013. gadam parlaments sagatavoja. Mai, maijā parlaments sagatavoja savus priekšlikumus par sagatavošanas eh, aktivitātēm un iesniedz komisijai. Komisija droši vien atbildēs nākamnedēļ Un tas būs pamats ja, e, e, lēmumiem, ko mēs varam pieņemt šajā komitejā attiecībā uz to, kuri būs pilotu projekti un sagatavošanas aktivitātes, ko šī komiteja gribētu atbalstīt. Un tas viss tiks apspriest nākamnedēļ ēnu referentu sanāksmē, lai sagatavotu komisijas e, lēmumu par šo. Paldies! Nākamais runātājs. Thank you. Um... Holas kundze. Paldies. Mums jāatzīst, ka mēs pašlaik atrodamies grūtā situācijā, ja runājam par nākamā gada budžetu. Es gribētu redzēt, uh, uh, četri, uh, ka nepalielināt izdevumus 4,9%, ko piedāvā komisija, tas nav reāli. Un tomēr ir daži dažas lietas, kas mums jāizstrādā kā prioritātes, tāpēc mums vajag pielāgoties, lai budžetu padarītu diezgan neitrālu. Mums, ja mēs kaut kur palielinām, tad kaut kur citur jāsamazina. Mums jāskatās, kur mums patiešām ir nepieciešamības. Un komisijas budžetā patiešām neparādās eh, nekas par enerģētiku. Uh, Un komisija saka, ka enerģētika ir ļoti svarīga politikas joma, tomēr nākamajā gadā e, te ir pazeminājums 0,9% apmēram un 0,5% samazinājums visā ES budžetā. Un tas ir par spīti tam, ka komisija visu laiku saka, ka e, plāns ir ļoti svarīgs, un tomēr nav atsevišķas budžeta līnijas šajā plānā. Un mēs zinām, ka Mm, finansējums ir ārkārtīgi būtisks, lai e, būtu mm, gan sasniegt mērķi, gan nodarbinātībā, gan klimata pārmaiņās. Un vēl e, vienā pusē paliek itre finansējums pat, ja mēs atstumjam to malā, kas ir 1,7 miljārdi, e, mums ir finansējums citiem energoprojektiem, kas 350 miljonu eiro un tikai 100 miljonu eiro atjaunojumai enerģētikai. Tad, tad kaut kas tur nav kārtībā. Ja mēs gribam balansēt budžetu un ja mēs lemjam, ka atjaunojumā enerģētika enerģija ir ārkārtīgi būtiska, ka tas ir mērķis klimata pārmaiņās 2000, ES 2020 stratēģijā, tad, protams, tur ir jāiegulda nauda. Uh, nevis uh, finansēt uh, citas lietas, kas nav mūsu prioritātes. Paldies. Vairs neviens nevēlas neko teikt. Butikaferkungs. Tātad, mm, rezumējot, es nezinu, vai man tas jānorāda vai nē, bet ēnu referentu sanāksmi, ko es iepriekš pieminēju, notiks 7. jūlijā. Un tai laikā mēs varam apsadīt koreperi nostāju un apspriest, ko komisija teica par pilotu projektē. ITRA komitejā 23. augustā pusdienlaikā mums ir eh, jārunā par šo lietu un budžeta komitejā Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. septembris, 2012. dienā. ITRE balsojums notiks 30. augustā, un deputāti, protams, tiek aicināti sagatavot un iesniegt grozījumus. Gut, dann darf ich mich bedanken. Labi. Ekas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka ļaujāt man tagad izteikties. No principiālā viedokļa ļoti būtiski uzsvērt ITER lomu. Lai vai kāds jums būtu viedoklis par enerģētikas savot šo kodolenerģiju, bet ja mēs iztērējam naudu par kaut ko, tad mums arī vajag lēmumu pieņemšanas varu, kas mums ITER jautājumā nav un tas ir ļoti nepareizi regulējumā. Tas ir ar padomu jāizrunā. Vai nu viņi to ņem ārā, vai nu piešķir mums koplēmumu arī par ITER. Paul Rūbiks. Ja. Pauls Rūbiks. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pieminēt, ka parlaments ļoti intensīvi runā par šo tehnoloģiju institūtu. Mēs aktīvi darbojamies šajā jomā un sākotnēji viņiem bija pārliecin, bija paredzēt 3 miljārdu eiro. E, domāju, ka ir svarīgi nodrošināt konkurēts 300 miljoni paliek un mums vajadzētu nodrošināt to, ka šī te pieeja, kas nodrošina skolas un universitātes, ka tās sniedz eh, labākās zināšanas mūsu sabiedrībai. Un mm, šīm zināšanām ir jānopin, jānonāk šajās skolās, lai varētu veicināt apmācību, lai veicinātu labu uh, augsni MVU un eh, lai varētu veicināt šīs te pētniecības ietvara programmas. Tas būtu svarīgi. Labi, paldies. Lūdzu, jums vārds. Kui, pane predsedo, jā se omlūvām, ale eh, nestihlu sen se... Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, bet es nevarēju izteikties pirms bija tikai Ferkunga. Ļoti īsi tomēr. Padoms atzinumā. Padoms atzinumā. Var jārunā ar angliski? nebija saprotams angļu tulkojums. Mēģinām vēlreiz, vai tagad var visu saprast? Es runāšu īsi un gribētu teikt dažus vārdus par e, GSA aģentūru pēc manā rīcībā esošiem signāliem. Padome vēlas ierobežot finanšu resursus, kas apdraudētu naudas plūsmu uz Prāgu un jauna personāla pieņemšana darbā, bet tieši tāpat kā kolēģis Sams Gribu norādīt, ka ir jomas, kur mums ir jāveic ietaupīšana, bet ir jomas, kur mums ir jāizceļ mūsu aktivitātes. Un tas attiecas uz arī Galileo aktivitātēm. Paldies! Paldies! Vēl citi runātāji! Atgādinu termiņu 23. augusts 2012. grozījuma izteikšanai. Un mēs pārējām pie darba kārtības nākamā punkta, kas ir astotais, kas attiecas uz eh, bīstamām vielām, un referents ir Enēnkungs. Un es viņam arī dodu vārdu kā pirmajam. Enēnkungs, paldies! priekšsēdētāju, un pirms es sāku teikt jebko, es gribētu pateikties visiem līdzstrādniekiem, kuri sadarbojos pie šī dosie un it īpaši e, jums blakus sēdētāja, kura bija izcila pie šī dosie strādājot. Mēs ņēmām vērā visu, kas tika sacīts valsts iepriekšējās sanāksmēs, mēs īstenojām uh, vairākus grozījumus, kas ņem vērā pamatā tās vadlīnijas, ko mēs vēlamies ievērot un virzienu, ko piešķirt. Ņemot vērā to, ka ir ļoti daudz atkāpes, mēs uz, uzskatījām, ka ir būtiski labāk analizēt jautājumus un arī apakšlīgumus ņemt vērā visās jomās, ne tikai drošības jomās, tāpat arī rīkoties tā, lai termiņi tiktu norādīti precīzā veidā, lai veido, izmantojot ļoti e, neskaidrus jēdzienus, mēs e, sākam kļūt nesaprotami. Un be, mēs varam nonākt pie tā, ka visi uzņēmumi, e, mums ir jādama par uzņēmumiem un e, nav jākavē viņu uzņēmuma darbība. Mēs e, arī ņemam vērā pasaules notikumus pēdējā laikā, ņemam vērā dabas katastrofu riskus un gribējam vērst uzmanību uz vairākam jomam, kas Eh, mums likās nav pietiekami ņemts vērā konkrēti bīstamo kravu pārvadāšanu un atsevišķu eh, iegūs vietu naftas vai citu eksploatācijas, eh, kas, kā iegūs vietas, ir jāskata rūpnieciskas aktivitātes ietvaros, jo šeit ir runa par rūpniecisku aktivitāti. Es tagad neizklāstīšu visus grozījumus, kas ir saņemti Bet vēlreiz gribu uzstāt uz to, ka ir nepieciešams, un to mm, pauda daudzi deputāti, ņemt vērā e, to strādājošo intereses, kas strādā šajā jomā, jo šie strādājušie ir pirmie, kas saskars ar grūtībām, viņi ir pirmie, kas tiešā veidā piedalās izstrādāšanas procesā un uh, būtu ļoti problemātiski neņemt vērā to, ka viņi varētu piedalīties visā šajā drošības procesā uzņēmuma iekšienē. Un mēs tagad gaidām citus grozījumus, citas piezīmes, kas, kā mēs esam gatavi un esam gatavi un atvērt diskusijām. E, Kolārska Bobinska kundze. Thank you very much. Uh, Paldies! Es gribu runāt mūsu kolēģi Mešārusa kunga vietā, kurš ir aizstājies ēnu referentām, un šodien viņš nevarēja ierasties, tāpēc viņš lūdza nodot savus komentārus jums. Tāpēc es tos vienkārši nolasīšu. Negadījumi pagātnē ir izmāk, izmaks, eh, izmaksājuši. Uh, Eh, ļoti daudz, un eh, šī te kaitīgo vielu, ja bīstamo vielu mm, apstrāde ir prasa mehānismu, aizsardzības mehānismu. Dalība valstis var ļoti lielu lomu nospēlēt šajā, šādos negadījumos. Seveso direktīvu aptver apmēram 10 tūkstošu eh, uzņēmumu, kur vajadzētu nodrošināt aizsardzību pret negadījumiem Galvenie elementi priekšlikumam ir šādi. Aizsardzības līmenis ir jānodrošina vienādā līmenī eh, saskaņā ar komisijas priekšlikumu jaunajā direktīvā, un šis ir princips, kas mums ir jāievēro. Esošā SVSO divu direktīva darbojas labi, bet pārskatīšana ir vēlama. Uh, praktisku un likumdošanas iemeslu dēļ. Tā ir cieši saistīta ar pielāgošanos jaunajai CLP regulai, kas ir regula par klasifikāciju, marķēšanu, pako, pakošanu e, bīstamām vielām, kas stāsies spēkā 2015. gadā. Nākamais labāka klasifikācija bīstamām vielām un labāka ieviešana uh, noteikumu ieviešana ir vides eh, un sabiedrības un industrijas interesēs. Priekšlikums ļauj atdalīt pienākumus uzņēmumiem saskaņā atkarībā no bīst, vielu bīstamības. Svarīgi pasvītrot, ka eh, noteikumus nevajag paplašināt virs, jeb ārpus eh, direktīvas noteikumiem. Uh, E, izņēmumu klauzulu dalību valstīm, e, tā jāļauj, jāpieļauj zinām elastību noteiktos apstākļos, bet nevar pilnībā atteikties no visas direktīvas. Harmonizācijas kritēriji izņēmumiem ir jāiekļauj direktīvā, nevis tie jādefinē vēlākā laikā. Informācija, kas nepieciešama sabiedrībai, tiek piešķirt šajā priekšlikumā ri, negadījumu risks, riska informācija ir jāsniedz pietiekošā mērā un laikā. Un dalību valstīm e, jāharmonizē noteikums par inspekcijām, lai samazinātu administratīvos izdevumus. Paldies! Frau Kollegin Toja. Tojas kundze, paldies priekšsēdētāji. Arī es gribu pateikt sekretariātam un referentam, ka viņi ir ļoti labi pastrādājuši. Reizēm bija jāpieņem ļoti grūti lēmumi, bija jāizlemj, kā rīkoties tālāk. Bez tām, apskatot pielikumus, es nedomāju, ka, ir pār, ka tie ir parlamenta kompetencē. Tie ir ļoti sarežģīti un tehniski, un uh, es novērtēju to šo te darbu. Mūsu grupā mēs apskatījām referenta priekšlikums, un mums arī būs uh, priekšlikuma grozījumiem, un es gribu īsumā pastāstīt par mūsu viedokli. Mēs visi zinām, ka pēdējie notikumi, nesenie notikumi, uh, Protams, direktīva nav slikta, bet tā ir mūs visus ietekmējusi un pierādījusi, ka pat eh, ar tehnoloģiju un visu drošības aparātu šī sistēma tomēr ir trausla. Ja ir dabas mm, katastrofas notiek, tad neko nevar paredzēt. Un tāpēc mēs eh, labāk tagad saprotam eh, situāciju Eiropas politikās mums jānotur ļoti augsts drošības līmenis, par, ja runājam par prevenciju, regulām, noteikumiem un, protams, arī ar šādiem negadījumiem, kad ir darīšana. Ne tikai vides komitejā, arī mūsu komitejā mums eh, jānodrošina tādus stri striktus noteikumus. drošība ir jānur, jānodrošina visai sabiedrībai, prevencija, informācija, kontrola, tas viss ir būtiski, bet vēl mums jā, jārada līdzsvars starp eh, prioritātes eh, nepieciešamībām, bet mums ir vajadzīgs eh, līdzsvars starp prioritāte, teiksim, drošību vidē strādniekiem vai konkrētam reģionam Un tātad līdzsvars starp šīm prioritātēm un ražošanas eh, sektoru mm, darbu, jo īpaši ķīmijas eh, industrijai, jo viņi ļoti cenšas pielāgoties kopienas regulām. Tātad mums vajadzīgs līdzsvars starp prioritātēm, kas, protams, ir drošība, to mēs apstiprinām. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi standartu, standarti ietekmēs visus sektors. Tas ir tāds pozitīvs solis, es to atbalstu. Es atbalstu šo te apakšuzņēmēju e, klauzulu ieviešanas. E, ļoti iespējams galvenais uzņēmums tiek pārbaudīts, tas par e, darbojas noteikumu rāmjos, bet dažās valstīs, ja tiek, notiek, tiek slēgti apakšlīgumi un apakšuzņēmēji sāk darboties, tad noteikumi vairs nav, netiek tik strikti ievēroti. Un tāpēc mēs ļoti strādājam pie šī priekšlikuma. Tomēr es gribu vērsties pie referenta. ja kontrolas ir biežākas, tad tomēr ne jau kvantitāte nodrošinās kvalitāti. Uh, Mums vajag vienkārši nodrošināt sistēmas drošību, pilnīgu atbildību no tām iestādēm, kas veic inspekcijas, tātad administrācijas, valdības iestādes, un tām ir jāspēj veikt savus pienākumus pēc iespējas labāk. Ne jau runa ir par pārbaudēm pēc sešiem mēnešiem, bet, bet par to, ka jābūt kvalitatīvām šīm pārbaudēm. Ja būs pārāk daudz inspekciju un pārbaužu, cilvēki nu, sāks viegli prātīgi pret to izturēties, un tas ir biedējoši. Vēl informācijai. Informācija, caurskatāmība, šīs ir būtiskas lietas, bet ja ir pārāk daudz informācijas, pārāk daudz tehnoloģijas, vienkārši cilvēki nespēja izmantot šo informāciju. Tā tad jābūt piemērotai informācijai mm, gan pēc daudzuma, gan pēc izklāsta. Bet arī atbildība tām iestādēm, kas veic uzraudzību, kas nodrošina noteikumu ievērošanu, arī tām nepieciešama piemērota informācija. Mums jāsver atbildība, aģentūras iestādes eh, ir jātur at pie atbildības, un ja jāpaliela informācija, tad to var darīt, bet eh, neiekritīsim galējībās, ka kvantitāte nozīmē kvalitāti. Informācija jābūt piemērotāji, un tā, tā ir jāsniedz piemērotā laikā. Tātad, kad es runāju par līdzsvaru. Drošība, protams, nu, ir pirmajā vietā. Mēs piekrītam referenta priekšlikumam, nu, un tad mēs skatīsimies, kur vēl varētu panākt kompromisu, un es ceru, ka mēs to veiksmīgi paveiksim. Ribāzi kundze. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam Nēnkungam, jo viņš ir ņēmis vairā, vairākas diskusijas, kas notiks šeit komitejām. Es gribētu norādīt dažus punktus, ar kuriem es saskāros eh, tad, kad es piedalījos ģenerāla inspekcijā Francijā pēc eh, ZDF eh, negadījuma Tulūzā. Ļoti svarīgi ir informēt. Es uzklausīju kolēģi sacīto. Es domāju, ka pilnīgi noteikti jānorāda, ka ja. Jā tie elementi, kas eh, jāinformē un kam jāinformē, tie ir pirmkārt strādājošiem, bet ir jāinformē arī iedzīvotāji. Jo es saskāros ar rūpniekiem, kuri nevēlējās sniegt informāciju, jo viņi slēpās aiz tirsni, eh, komerciāla noslēpuma. Šeit ir jābūt ļoti uzman, piesardzīgiem, jo šeit nav runa par e, kvantitāti, bet gan par kvalitāti. Es uzticos iedzīvotājiem, lai uzdot jautājumus, un šeit rūpnieki, eksploatanti, viņiem ir jāsniedz informācija. Nevajag eh, ierobežot to uz eh, informāciju pēc pieprasījuma, bet ja ir Eh, kādā šāda veida, eh, šāda veida objekts, tad ir jāparedz iespējas informēt iedzīvotājs. Francijā ir izveidotas eh, vietējās uzraudzības komisijas, kuras sanāk kopā regulāri un informēt iedzīvotājs. Ir jāizveido rīki kā, un vietas, kur šī informācija tiek sniegta. Tālāk ir riska izvērtēšanas problēma E, ir nepieciešams šajā direktīvā paredzēt risku novērtēšanu, ko veids eksploatants, bet ko kontrolē e, e uzraugs. Jo Iespējams, ka nelaimes gadījumā var iestāties nāves gadījumi kādā perimetrā, un šis perimetrs ir jāiekļauj objekta perimetrā. Ja tas ir ārpusē, tad ir jāparedz iespēja iegādāties šo zemes gabalu, jo ļoti bieži, ja notiek kāds sprādziens, tad tas krietni vien pārsniedz objekta perimetru, un ir jāparedz, kā var izveidot attiecīgas sistēmas. Par kontroli runājot, kontroli ir ļoti svarīga. Tas nenozīmē, ka vajag kontrolas palielināt, bet jau ir kāds inspekcijas korpus katrā dalībvalstī. Ir trīs inspektori kontrolē X eh, uzņēmums eh, sevi zotīpa. Tad ir, ka, mm, tā nav, tas nav, nav tā vērts, ir nepieciešams katrā viens. Tālāk tiem ir jābūt neatkarīgiem no nozares. Es biju Japānā. Un es redzēju Japāņu uh, lēmējiestādes, eh, kas strādā ar kodolu jautājumiem, bija atkarīgas no attiecīgās ministrijas. Un tad, kad netika ievarot nosacījumi, tad nebija iespējams noteikt kādas sankcijas vai pārtraukt eh, eksploatāciju. Šīm uh, lēmēju iestādēm ir jābūt tātad neatkarīgām. Manuprāt, tas ir e, ļoti nozīmīgi. Pretējā gadījumā viss ir tikai tukšrunāšana un, e, un ir jābūt iespēja pateikt, lūk, jūs esat pārsnieguši riskus, jūs neinformējat, jo tad, kad eksplozija ir notikusi, tad jau ir pārāk vēl tie ir iedzīvotāji, kuri ir cietuši. Paldies! Es eh, došu tagad vārdu komisijai. Eh, Tojas, eh, Tojas kundze gribēja vēl uzdot jautājumu. Jā, priekšsēdētāji. Tas ir tikai viens punkts, es aizmirstu svarīgu punktu. Referents jau ir iekļāvis jaunos apsvērumus savā tekstā mūsu pirmās daž, bažas ir strādājošie. Tas nav nekas specifisks. Es uzskatu, ka tas ir ļoti pareizi. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Komisijas pārstāvs, paldies priekšādātāji. Izteikšos Jo tāpēc, ka ir runātāji, kas runāja franciski, un varbūt līdz ar to labāk varēšu atbildēt uz viņu jautājumiem. Pirmām kārtām var teikt, ka komisija ir liela interese lasīja šo ziņojumu projektu. Un ar tikpat lielu interesi uzklausīja arī visus izteikumus šodien. Un es vienkārši šobrīd izteikšu pāris piezīmes, pāris komentārus, kas saistīti ar šo priekšlikumu un konkrētajām debatēm. Kas attiec uz informāciju sabiedrībai, Šajā direktīvā ir mērķis, kas paredz izveidot profilakses sistēmu. No vienas puses ar tās palīdzību varētu pārliecināties, ka tiek nodrošināta drošības pasākuma uzņēmumā, bet tas pat tāpat laikā paredz arī ietekmes eh, tādā kā situāciju negadījumu gadījumā, tātad informācija tieši sabiedrībai. Uh, informāciju ļoti saprāto, saprātīgā veidā, tātad ne jau jābūt šim priekšlikumam ārkārtīgi tehniskam, bet vienkārši jāļauj personai saprast risku, kas saistīts ar šo katastrofu, un kādā veidā attiecīgi sabiedrībai būtu cilvēkiem jāuzvedas eh, katastrofas gadījumā. Tāpat laikā te paredzēts eh, arī, paredzēt arī informācijas sabiedrībai eh, tajā brīdī, kad šādā, šādi iestādījumi tiek veidoti nu, par to, kāda tipa riskam viņi tiek pakļaut, un turklāt kāda ir arī drošības pasākuma tā, lai iedzīvotāji tiktu pārliecināti par šādas pasākumu nekaitīgumu. Nu, te, protams, iesaistīta informācijas kampaņa sabiedrībai. Sabiedrība ir jā, jāinformē, jāizglīto par to, kā tiem uzvesties, ja kaut kas notiek kādi drošības pasākumi viņu rīcībā, un ar kādu veidu inspekcijām mēs pārliecināmies par drošību. Kas attiec uz inspekcijām, Komisija ļoti vēlas teikt paldies referentu paustajiem atbalstam tiem pasākumiem, kas tiek īstenot šobrīd attiecībā uz inspekcijām. Nenoliedzami ir taisnība, ka ļoti svarīgi nodrošināt arī inspekcijas kapacitāti, izmantot inspekciju kapacitāti, kas jau ir dalību valstīs. Tas ārkārtīgi svarīgi un ar ļoti lielu interesi klausījām arī iesniegt, skatījāmies arī uz iesniegtiem grozījumiem un gaidīsim arī tos, kas vēl nāks. Mēs domājam, ka inspekciju regularitāte arī ir svarīgs jautājums tieši tāpēc. Mm, domāju, ka ir nepieciešams noteikti kaut kādus minimālos obligātos kritērijus šādām inspekcijām, kas, protams, būtu saistīti ar konkrētā, konkrētā uzņēmuma risku. Nu, tas varētu būt reiz gadā, riskantiem uzņēmumiem, reiz divos, trijos gados mazāk riskantiem uzņēmumiem. Uh, Un tas viss, protams, var tikt noteikts šai direktīvā. Jo, protams, ārkārtīgi svarīgi nodrošināt eh, šādā, šāda veida uzņēmos iesta, eh, drošības pakāpi, kas būtu apmierinoša. Un šāda veida regulārām kontrolēm pilnīgi noteikti uz vietas ir jānotiek. Un tādās eventuāli tad var piedalīties, protams, arī paši strādājošie. Un lūk, Līdz ar to nonākam pie punkta, kas tika minēts saistībā ar darbinieku līdzdarbošanos šādu veidu drošības pasākumos. Jā, ir pamat direktīva, kas piemērojama, kas attiec uz šāda veida darbību. Un tas tiek lūk precem, precizēts arī šī priekšlikuma preambulā. Un šai direktīvā, šai pamatdirektīvai ir minēti virkne pasākumu, kuros līdzdarbojas arī darbinieki. Uh, No otras puses, protams, jāskatās, lai šis priekšlikums nodo, nodrošinātu arī pievienoto vērtību. M mēs to saskatām. Un reizēm tomēr jāskatās, vai nenotiek arī pārklāšanās ar esošajiem tiesību aktiem, bet jo šis jautājums pilnīgi noteikti jau ir tāds, ko regulē ļoti daudz tiesību akti, un eh, šeit, nu, jāskat problēma pašā saknē. gribu izteikties arī par pāris punktiem, kas mums rada jautājumus. Nu, piemēram, kompensācija upuriem. Pastāv taču tiesību akti, kas darbojas civiltiesību jomā dalību valstīs, un šeit nav nekādu harmonizētu tiesību aktu. Uh, Un, manuprāt, nebūtu īsti piemērot šajā gadījumā ieviest kaut kādu veidu kopējus pasākums attiecībā uz upuru kompensēšanu, jo šie pasākumi izriet no dalību valstu civiltiesībām. Tāpat arī bija viens tehniski rakstura grozījums, kas attiecās uz termiņiem, atsevišķām instalācijām, uh, kas eh, iekļauts SVSO direktīvā un kur tiek paredzēts, ka tam jānodrošina atbilstība visiem šiem standartiem tūlīt pat. Nu, protams, ka tajā brīdī, kad uzņēmēji maina šīs instalācijas, viņi plāno uz priekšu, uh, Un tā gadījumā, ja tās ietilpst Seveso, eh, Seveso direktīvā, tad, protams, viņi var tai pielāgāties, jo šīs prasības jau pastāv. Bet, ja šīs instalācijas jau pastāv, tad ir tehniskā līmenī ļoti grūti uzreiz visu korģēt. Es domāju, ka šeit vajadzētu mums vēl precizēt sīkāk eh, tekstu, sadarboties ar referentu. Tālāk par direktīvas piemērošanu. Ir saņemt vairāk priekšlikumu par to, ka šo direktīvas aptvērumu varētu izvērst, paplašināt, nu, piemēram, attiecinot to uz militāriem aspektiem. Uh, Jūs jau zinat, ka līgumā eh, ir noteikti atsevišķa sadaļa attiecībā uz militāru izmantojumu, un eh, arī šajā saistībā tiek runāts par eh, incidentu risku attiecībā uz lūk šādām militārām instalācijām. Bet mūsu priekšlikumā par to netika runāts. Nu, mēs domājam, ka šādu veidu nošķirtību vajadzētu arī paturēt. Kas attiecas uz transportu, mēs ļoti labi saprotam, ka transporta jautājums ir nozīmīgs īpaši tad, kad runājam par šo bīstamu vielu pārvadāšanu, bet jāsaka, šajā gadījumā riski ir citādāk. Tie nav tie paši, eh, kas tajā gadījumā, kad šīs vielas atrodas, piemēram, kādā iekārtā, kādā uh, uzņēmumā uz vietas, un tāpēc būtu atbilstīgi veidot šeit cita veida noteikumus. Priekšādātāji, nu vēl pāris sekundes vēlos atbildēt uz jautājumu par šiem cauruļu vadiem un par, um, par šiem offshore uh, cauruļu vadiem. Uh, par ko tika runāts. Šajā saistībā komisija grasās izvērst pētījumi, tātad veikt pētījumu attiecībā uz riskiem, ko šāda veida instalācijas varētu radīt. Tas, tam mums būs vajadzīgs, vajadzīgi vēl pāris mēneši, un līdz ar to komisija, protams, tā visa rezultātā varēs tikai tad konstatēt uh, rezultātus, kad sanāks sagaidīsim pētījumu rezultātus, tātad līdz gada beigām, kas attiecas uz, uz naftas cauruļvadiem offshore. -ā Jūs jau zināt, ka komisija ir pieņēmusi paziņojumu, tas bija pagājuši gadu, un mēs šobrīd jau strādājam pie priekšlikuma, kam vajadzētu eh, nākt klajā jau šogad, un kas attiektos lūdzu uz tieši šī aspekta regulējumu, tātad naftas platformas un vidas aizsardzību un tam līdzīgi. Un mūsuprāt, šajā gadījumā ir vajadzīgs ļoti specifisks instruments, kas regulētu šo ļoti specifisko darbības jomu. Paldies priekšādātāji, ka, ka piešķīrāt man iespēju atbildēt uz jautājumiem. Udīkungs arī vēlēja, vēlējās uh, runāt. Lūdzu. Ļoti īsi priekšsēdētājs. E, ņemot vērā uzmanību, ko izraisa šis temats, mēs e, gribējām vērst eh, uzmanību uz to, ka jāpārbauda, lai eksploatanti būtu pienācīgi apdrošināti gadījumam, ja mm, kāds nelaimes gadījums iestājas, eh, piemēram, ja mēs eh, atceramies British Petroleum katastrofas piemēru, tad tā bija vienīgā kompānija, kas nodarbojas ar savu apdrošināšanu, un paldies Dievam, pašresursiem šķiet, ka lai gan reparācijas vēl nav pabeigtas un paša resursi dod iespēju sekt, taču es domāju, ka vajadzētu paredzēt nodaļu, lai varētu kontrolas sadaļā pārliecināties, ka vai nu pašresursi vai pienācīgs apdrošināšanas līgums ir noslēgts, kas dotu iespēju sekt visus zaudējumus Un, lai būtu skaidrība, ka šie zaudējumi, kas var būt ievērojama apjoma, neietekmētu valsts uh, finanses, jo pēc tam uh, tai būtu jāuzņemas sekas par attiecīgajām aktivitātēm. Enenkungs, eh, vai jūs vēlaties izteikties? Paldies priekšsēdētāji! Mēs redzam, ka lietas virzās uz priekšu. Mūsu deputātu loma ir virzīt darbu, lai panāktu lielāko drošības līmeni mūsu sabiedrībai. Mūsu pienākums ir sagatavot priekšlikumus, kuri pat, ja netiek ņemti vērā tūlīt, virza sistēmu uz priekšu, lai rēģētu uz pilsoņu vajadzībām. Šeit ir runa pār uh, uzņēmumus strādājošo drošību, apkārtējo dzīvotāju droci, drošību, uzņēmumu drošību, jo, ja kāds e, rūpnieks pazūd, tad pazūd arī viņa radītās bagātības. Tāpēc šeit ir būtiski runāt par visu drošības e, sektoru, tieši tāpat kā mēs runājam par kontroli un stingru piemērošanu, jo, ja nav kontrols un jau nav sankciju pret tiem, kas e, nerieģē uz uz noteiktajām prasībām, tad mums ir jādomā gan kā var turpināt rūpniecisko procesu, gan arī tiem, kas ir sliktie bērni, sliktie audzēkņi, eh, noteikti sankcijas. Pie vispārējā mēs turpinam strādāt un gaidām ar lielu interesi grozījumus. Paldies, priekšsēdētāji! Bedanke mich auch herzlich. Liels paldies! Gribēju jums norādīt ka lūk grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. jūlijas. Tātad 6. jūlijas. Nu, tas vajadzīgs tāpēc, lai tos var ņemt vērā, iestrādāt tekstā. Līdz ar to darba kārtības, šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Devītais ir citi jautājumi. Nu, šajā saistībā man nevien nekas vairs nav skatāms, nu, līdz ar to desmitajā darbu kārtības punktā jūs jau redzat informāciju, kad paredzēts nākamās sanāksmes. Um, paldies, un līdz ar to sanāksmi pasludinu par slēgtu.